viena no galvenajām jomām Eiropas digitālajā darba kārtībā. Ir vērts par to cīnīties. Paldies! Thank you, kom Paldies, komisāre! Kolēģi debate ir slēgta. Balsošana notiks Briselē pēc divām nedēļām mūsu mini plenāra sesijā. Nākamais ziņojums ir Marītas Polsenas ziņojums dzīvnieku labturības plāna laikposmam no 2006. līdz 2010. gadam izvērtēšana. Es jau redzu mūsu referenti, tāpēc es došu viņai vārdu četras minūtes. Tak, herr ordförande, herr komisionār. Paldies priekšsēdētāji, godētais komisāri, kungs, godētie kolēģi. Dzīvnieku labturība Dzīvnieku labturība ir kas tāds, ko ļoti augsti vērtē mūsu pilsoņi, un šis jautājums attiecas, protams, arī uz dzīvniekiem, bet es, šis ir jautājums, kurš ir aktuāls arī, mū, lai definētu mūsu identitāti. Dzīvnieku labturība atspūgļo to, ko mēs domājam par sevi, ko mēs domājam par Eiropu un par mūsu civilizāciju kopumā. Es domāju, ka dzīvnieku labturība ir kas ļoti svarīgs. Uh, izvērtēt mūsu identitāti. Un es izstrādāju šo ziņojumu, pateicoties arī Tautas lauksaimniecības komitejas deputātu atbalstam. Runa ir par 2006. un 10. gada rīcības plānu izvērtējumu. Eglis kundze bija referente, un šajā laikā tika īstenoti vairāki projekti. Un man ir jāteic, ka Tad, kad es pārskatīju visus šos pasākumus, aktivitātes un raugoties arī uz rīcības plānu no 11. līdz 15. gadam, tad eh, man šķita, ka vajadzētu tomēr stiprināt eh, likumdošanas nosacījums, kādi jau ir spēkā šajā jomā. Tas ir ļoti aktuāls šodien, it īpaši runājot par eh, ar arī um, direktīvu, kas attiecas uz um, cūkām un arī par viņu labturību. Tad arī jautājums par kontroli, par likumdošanas ievērošanu, protams, arī sankcijas, kuras ir jāīsteno. Un ir jāiet arī vēl tālāk nekā likumdošana, kas jau ir spēkā, un es gribēju līdz ar to izvērst tādu globālāku vīziju. Es vēlētos, lai mūsu rīcībā būtu globāla likumdošana par dzīvnieku labturību. Šī globālā likumdošana būtu absolūti fundamentāla norma Eiropai, absolūta norma iekšējiem tirgum, ar tādām normām un standartiem, kurus visus respektētu. Tas būtu ārkārtīgi liels solis uz priekšu. Tādējādi arī tas varētu veicināt konkurenci Eiropas Savienībā. Viens līdz ar to nevarētu konkurēt ar kaimiņu pie dažādiem šiem uh, labturības standartiem. Mēs arī norādītu, ka mēs šeit Eiropā paredzam daudz striktākus nosacījumus. Ir arī jānodrošina aizsardzība no nelegālas uh, Uh, konkurences no citām pasaules valstīm, jo nav nekāda jēga, jums ir ļoti augsti uh, standārti šeit, bet ja mēs neuzņemam nekādus, neuz, nepieņemam nekādus pasākums, lai varētu novērst nelojālu konkurenci no trešajām valstīm. Mums ir jāmaksā par mūsu dzīvnieku aizsardzību. Ja mēs par to maksājam, tad mums arī ir tāpat laikā jāgūst arī rezultātu un ieguvumi ir jāizveido ļoti labs organizēts tīkls. Līdz ar to ir jautājums, es nezinu, vai ir nepieciešams izveidot jaunu iestādi. Es domāju, ka jau ir pietiekami daudz iestāžu, kur koordinē savu darbu. Mums ir ļoti daudz arī zinātniskās institūcijas, kas ļoti labi darbojas Eiropā, bet arī viņu darbs ir jākoordinē. Svarīgākā lieta, manuprāt, ir uh, antibiotika izmantošana kontrola dzīvnieku audzēšanā. Es ne tikai runāju par uh, riskiem, kas izriet no antibiotiku atliekām, kādas nokļūst arī pārtikā, bet es domāju, ka antibiotikas ir uh, vispārīgi liels uh, risks mums visiem. Paldies! Paldies, Pelsens kundze! Un tagad brīvais mikrofons. Deivis kungs, lūdzu! To to, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos atsaukties uz tiesību aktu. Ehm, uz to norādīja arī enerģetikas komisārs. Un eh, tā ir direktīva saskaņā ar kuru eh, dzīvnieki, proti dējēji vistas, eh, kas tiek turētas krātiņos, proti šie krātiņi ir jāpārstrādā, lai tie atbilstu prasībās. Tas prasībām tas var izmaksāt miljonus, tas ir augstas klases aprīkojums. Uh, Un uh, daudz zemnieki jau ir ieguldījuši savus līdzekļus, lai nodrošinātu dzīvnieku labturības standartus paaugstināšanu līdz šādam līmenim. Bet cik lielas ir mūsu iespējas panākt šo standartu ievērošanu līdz nākamā gada beigām visā Eiropā? Manuprāt, šīs iespējas nav lielas. Uh, kādus pasākumus plāno veikt uh, komisārs šajā jomā? Es nedomāju, ka mēs varēsim aizliegt pārdot uh, olas, kas neatbilst šīm prasībām. Uh, Mums e, vajadzētu gādāt par to, lai e, šie dzīvnieku labturības standarti tiktu ievēroti un nodrošināt vienlīdzīgu spēles laukumu visiem. Paldies, Dēvis kungs, tagad e, Danten kungs. Merci, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Polsēns kundzei, par jūsu ziņojumu. Es vēlētos tiešām uzteikt arī Jānu referentu darbu strādājot pie šī ziņojuma, jo īpaši arī uzteic savus grupas Žēlskundas darbu. Šis jautājums ir aktuāls dažādās dalību valstīs, bet tāpat laikā nevis ražotāji, nevis patērētāji skatās vienlīdz uh, aktuāli šie jautājumi. Tajā pat laikā Eiropas Savienības noteikumi nosaka ļoti augstus standārtus Un šie standarti mums būtu daudz plašāk jāizmanto startautiskās sarunās, jo īpaši, kad runājam par importēto produktu kontroli. Bet kā jau tas tika norādīts, šiem nosacījumiem ir sava cena. Mēs katru reizi dienu redzam, ka tas maksā dārgāk lopkopjiem un uzņēmiem tajā, tieši tajā brīdī, kad lau, ienākumi no lauksaimniecības krītas. Nu, lūk, šeit ir arī redzams pamatums, kad mums ir nepieciešama kopēja lauksaimniecības pārtika. Ja mēs katru gadu uh, eh, iztērējam 100 eiros uz, uz iedzīvotājiem, lai finansētu KLP, tad dzīvnieku labturība ir viens no iemesliem, kādēļ uh, ir nepieciešama šī kompensācija. Merci. Now, Madame Dancia. Paldies, Dancijas kundze. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări. Paldies, priekšsēdi. Varētos arī tiešām pateikties Pilsens kundzei, kur ar šo ziņojumu piedāvā risinājums, lai nodrošinātu dzīvnieku labturību. Un eh, šī ir ļoti aktīva problēma kopējā lauksaimniecības politikā. Mēs zinām, ka dzīvnieku veselība ir atkarīga no dzīvnieku labturība, no viņa minimālā bioloģiskā komforta. Bez tā eh, dzīvniekiem nevar tik nodrošināt laba veselība. Šī iemesla dēļ es arī uzskatu, ka kopienas līmenī mums būtu jāmudina, lai lauksaimniecības joma šajā nozarē būtu aizvien konkurēt spējīgi, nodrošinot uh, nepieciešamās normas dzīvnieku labturības jomā, bet tāpat laikā arī aizsargājot dzīvniekus. Dalību valstīm ir jāpārskata savas tehnoloģijas, kādā veidā tās uh, audzē dzīvnieks ir vecās uh, tehnoloģijas jāizstāj ar jaunām tehnoloģijām, kuras ir daudz efektīvākas, kur tiktu ņemt vērā arī dzīvnieku fizioloģiskās vajadzības un kas ļautu arī izcelt dzīvnieku bioloģisko potenciālu, lai tādējādi arī mēs varētu nodrošināt augstāku pārtikas kvalitāti. Ir jāparedz arī, protams, nepieciešami Eiropas uh, līdzekļu fondi, bet arī jānorāda, kāds varētu būt un ir šo tehnoloģiju potenciāls, lai dalība valsts tādējādi būtu motivētas arī investēt šajās tehnoloģijās. Un risinājums ir neklāpturība. Lai izvēlētos labāku risinājumu, ir jāiekļauj pilsoniskā sabiedrība šī jautājuma risināšanā. Jo katrā dalība valstī šis prioritātes ļoti atšķirīgs. Paldies! Ietimārkis kundze, lūdzu. eläinten hyvinvointi mittaa myös meidän Euroopan. Priekšsēdētāji, dzīvnieku labturība un dzīvnieku veselība ir galu galā atskaits punkts arī civilizācijai. Mums tiešām jāpievērš uzmanību tam, lai viss sagatavotās normas būtu arī samērīgs un tiktu ievērots. Abās lietās, abos gadījumos mēs šobrīd esam nepilnīgi. Mēs visu nespējam ievērot, Mēs esam redzējuši drausmīgus arī dokumentāros kadus, kas parāda dzīvnieku transportēšanu un dzīvnieku labturības pārkāpumus. Šoreiz mums tiešām jārīkojas, un es sagaidu, ka komisija ļoti konkrēti rīkosies. Un mēs sagaidām, es sagaidu, ka mēs būsim tādā situācijā, par kuru varam pārliecināt, ka dzīvnieku labturība tiek nodrošināta. Paldies! Paldies! Tagad vārds komisāram piebalgam. Lūdzu. Um, prezidenta, honorable members. Godātais priekšsādātājs, deputāti, es pateicos parlamentam un īpaši Polsens kundzei par uzņemšanu, no, uzņemto un iniciatīvu sagatavot šo rīcības plānu dzīvnieku labturībai. Mēs jau neatskatāmies tikai uz sasniegumiem pagātnē. Nē, mēs tiešām arī skatāmies uz tām nozīmīgām idejām nākotnes stratēģijai dzīvnieku labturības jomā. Sestajā gadā izstrādāja iepriekšējo plānu, mēs redzam, ka tas tiešām bija veiksmīgs. Tas tiešām ir apkopojis vairākas iniciatīvas, kas bija līdz šim izstrādāts par dzīvnieku labturību, un tagad to apkopojot, kopš tā laika esam tiešām diezgan veiksmīgi to iznojuši. Tomēr atzīstam līdz ar jums, ka līdz izskanējušie komentāri pareizi norāda, ka nevienmēr direktīvas un visas normas tiek īstenots piemēroti un pilnīgi. Kristēvis jautājums. Mēs jums sagatavosim atbildi uh, rakstveidā, jo šobrīd to nevar sniegt, bet katrā ziņā komisija galveno akcentu tieši liek uz noteikumu īstenošanu. Noteikumi tiek pieņemti, lai tos arī vēlāk mēs īstenot. Mēs jau nerunājam tikai par noteikumu ievērošanu, noteikumu ievērošanas pēc, ja likuma varas dēļ, bet mēs runājam arī par vienlīdzīgu godīgu konkurenci, kas arī ņem vērā patērētāju intereses. Un tiešām dzīvnieku labturība ir arī jāizstāv kā Eiropas kopējā pozīcija sarunās Pasaules tiesniecības organizācijā. Un arī to mēs ieskatām kā nākotnes vadlīniju. Un tālāk domājot par 11. līdz pat 15. gadu šajā jaunajā plānā mēs komisiju, e, pie kā esam strādājuši, es jums gribu paziņot, ka šo darbu turpinām. Un izstrādot jaunu stratēģiju dzīvnieku labturībai, mēs balstamies uz holistikas principu kas ņem vērā arī kopējās izmaksas Eiropas ražotājiem, lauksaimniekiem un arī konkurenci. Jūsu sagatavotais ziņojums, Polsēns kundze, 13. pants, kas runā par Eiropas Savienības funkcionēšanu, norāda arī uz aktuālo vajadzību ņemt vērā visus dzīvniekus. Jūs runājat par kopējo Eiropas dzīvnieku labturības likumu. Manuprāt, tas tiešām ir interesanti doma, jo tā ir vērsta uz visu normu apkopošanu, ietverot visus dzīvniekus. Tas, protams, ir nozīmīgs ierosinājums, kas arī sniegtu nozīmīgu informāciju patērētājiem, arī zinātniekiem un nodrošinātu augstākus standārtus. Es arī ar lielu atbalstu vērtēju jūsu ierosinājumu veidot Eiropas tīklu, kas ir kā Eiropas atskaites punkts dzīvnieku labdarībai. Uh, Tas atbalstītu arī visas dalībvalstu organizācijas, kas jau cieši strādā, lai nodrošinātu dzīvnieku labdarību. Es arī piekrītu tam, ka ir jāpievērš uzmanība ne tikai izmaksām un konkurētspēju, mums arī jānodrošina tiešām nozīmīga palīdzība. Lūk, tas ir pats pamats domāt arī par ilgspējīgu attīstību globālā pasaulē. Mēs arī norādām ka Eiropas Savienības budžets ir jāsaskaņo ar šādiem augstiem mērķiem, nodrošinot arī vajadzīgos līdzekļus pētījumiem, jaunām tehnoloģijām un jauninājumiem dzīvnieku labturības jomām. Ir skaidri iezīmēts arī šāds vajadzības arī turpināt novērošanas procesu un atbalstīt tālākos uzlabojumus. Kā es norādīju, komisija atzinīgi vērtē labus ierosinājumus, kas tiek arī iekļaut tālākā darba kārtībā. Eiropas komisija plāno izstrādāt 2011. gadā jauno dzīvnieku labturības stratēģiju. Paldies! Paldies jums, komisāra kungs! Kolēģi, šo jautājumu esam izsmēluši. Balsojums būs pēc divām nedēļām Briselē. Labi, ķeramies tālāk pie nākošā darba kārtības jautājuma.